Un nākamais darba kārtības punkts ir Sajera kunga ziņojums par likumdošanas deleģēšanas pilnvarām. Un pirmajam došu vārdu referentam. Lūdzu. Priekšēdētājs kundze. Šefkoviča kungs. Daudz runātāji, sākot uh, savu uzstāšanos, saka, ka viņu temats ir ļoti svarīgs vai viens no svarīgākajiem. Es gribētu teikt, ka arī mans temats ir ļoti svarīgs, bet īsnībā man ir daudz vairāk argumentu, tā teikt. Mana sastāšanās temats ir likumdošanas deleģēšanas pilnvaras, un manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, kas tiek eh, vismazāk pieminēts starp eh, Lisabonas līguma ieviestajiem jaunumiem. Tie, kas kritizēja Lisabonas līgumu, teica, ka līdz ar to tiks samazināta demokrātija. Taču es uzskatu, ka Šī, šīs tiesības ir viena no svarīgākajām tiesībām, kas tiek piešķirtas Eiropas parlamentam. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tieši ievēlētie deputāti, deputātu, ko, deputāti, ko ir ievēlējuši pilsoņu dalībvalstīs, tagad pilsoņu vārdā var uh, spriest par īstenošanas uh, aktiem, kas attiecas uz komisiju. Parlaments var tieši kontrolēt, kā komisija pieņem šos īstenošanas aktus, vai arī var iejaukties šo aktu pieņemšanā. Arī koplēmums procedūru skaits saskaņā ar Lisabonas līgumu ir ievērojami pieaudzis. Tas nozīmē, ka tematu loks, kur Eiropas parlaments ir kļuvis par kopu lēmumu pieņēmēju, ir ievērojami paplašinājies. Protams, ka tas ir ļoti svarīgi, taču ir jāatšķirās, ka ir, jāatcerās, ka ir notikušas arī kvalitatīvas pārņemas likumdošanas pilnvarās. Tātad tas ir mans temats. Pateicoties garai cīņai, ko mēs un arī daudzi citi Eiropas parlamenta deputāti ir uzvarējuši, mēs esam panākuši, ka koplēmuma tiesības, ko komisija ir ieguvusi, varēs tikt kontrolētas no parlamenta puses. Daudzi saka, ka Oficiāli šādas tiesības pastāvēja jau iepriekš, formāli šādas tiesības parlamentam bija, taču eh, šīs tiesības bija paredzētas eh, starpiestāžu sadarbības ietveros, un līdz ar to šī kontrole nebija efektīva. Šos lēmumus nebija iespējams efektīvi kontrolēt. Šī jaunā iespēja, kas ir paredzēta Lisabonas līguma 92. pāntā, turpmāko gadu laikā ievērojami mainīs Eiropas parlamenta darbu. It īpaši tad, kad mēs šeit, ja mēs šeit parlamenti, kas šeit, parlamenta deputāti, kas šeit darbojas, šīs tiesības uztvērsim patiešām nopietni un arī centīsimies kļūt par lēmumu pieņēmējiem. Šeit ir runa par mēģinājumu mazināt demokrātijas deficītu Eiropā. Padome un parlaments nevar visi vienu paši regulēt. Eiropas parlaments tiekas plenārsēdēs vienreiz mēnesī, bet eh, situācija var mainīties, varbūt tā kā šodien, ka visi deputāti nevar ierasties uz plenāru sesiju. Līdz ar to parlamentam ir jākontrolē šie likumdošanas akti, kas ar deleģēšanas palīdzību tiek nodoti Eiropas komisijai. Ir jākontrolē, kā šie akti tiek pieņemti. Tieši par to es runāju savā ziņojumā. Es runāju par to, ka Eiropas parlamentam ir jāatturās pie savām tiesībām. Mums ir rūpīgi jāpilda visi pienākumi, kas ir noteikti līgamo, līgumā. Tas nozīmē, ka mums ir arī jāizmanto savas tiesības. Līdz ar to mēs varēsim paplašināt demokrātiju Eiropā. Protams, ka šeit ir paredzēta cieša sadarbība starp eh, komisiju un padomi, bet eh, akti pašlaik ir likumdošanas orgānu rokās, tātad padomes un parlamenta rokās. Es vēlētos pateikties visiem, kas ar mani sadarbojās, un paldies arī visiem, kas mani uzklausīja. Liels paldies! Eiropas Savienības komisijas vārdā dod vārdu komisāram Šefkovičam. Much, uh, like Paldies, priekšsēdētājs. Gribēju sākt ar uh, pateicības vārdiem Sajer kungam par uh, labo ziņojumu, jo komisija to ārkārtīgi augstu vērtē. Eiropas parlamenta atbalsts uh, norāda uz tādu horizontālu pieeju. Uh, deleģēšanas pilnvarām. Protams, ka likumdevējs var uzdot jebkurus jautājumus saistībā ar deleģēšanu, bet, protams, ka ir nepieciešams vadlīnijas, lai nodrošinātu tādu vienotu pieeju. Tas bija komisijas paziņojuma mērķis. E, tā tad jau decembrī par to tika runāts, lai norādītu, e, kāds, kāda tad būtu tā pareizākā pieeja nākotnē likumdošanas e, procesā. Komisija atbalsta kopējo izpratni, uh, arī atbalsta starp institūciju līgums starp trijām institūcijām saistībā uh, ar deleģētajām pilnvarām. Uh, vēlreiz varētu atkārtot, ka komisija ļoti labi novērtē šo te ziņojumu. Protams, mēs varam nepiekrist dažos jautājumos, bet mūsu mērķi ir vienādi. Tātad precizitāte, efektivitāte, caurskatāmība un tā tālāk. Ja runātu konkrētāk, tad pavisam īsi komentāri par dažām konkrētām ziņojuma daļām. Ja runājam par 290. panta otro daļu, tad mums nedaudz viedokļi atšķiras par kontrolas pasākumiem. Tātad kā likumdevējs kontrolē deleģēšanu, no delegētos aktus, Tātad šeit mums ir e, jāmēģina atrast tādi praktiski risinājumi katrā konkrētā situācijā. Runājot par deleģēšanas pilnvaru nodošanas ilgumu, ilgumu mēs atbalstam šī ziņā ziņojumu, jo, man liek, jo mēs uzskatījām, ka ziņojums ir ārkārtīgi konstruktīvs. Un e, šāds risinājums jau ir atrasts attiecībā uz vairākiem likumdošanas aktiem. E, runājot par iebilduma iesniegšanas termiņiem mēs principā arī piekrītam referenta viedoklim par diviem mēnešiem ar iespēju pagarināt uz vienu mēnesi. Un es ceru, ka mums nākotnē būs vienāda izpratne starp mūsu trīs institūcijām, un mums pašlaik jau ir desmit pozitīvi piemēri, kā tas ir uh, reāli iekļāvies likumdošanas darbā. Runājot par ārkārtas procedūru, mums jau bija skaidri piemēri. Tātad, ja, piemēram, ir jautājums saistībā ar pārtikas drošību vai citi, mums dažreiz ir ārkārtīgi ātri jāpieņem konkrētas procedūras. Mums e, varbūt jāatrod vēl kāda ātrāka procedūra, kā ātrās, ātrā priekšlikuma procedūra, ko piedāvā referents. par saskaņošanu parlamentam tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šeit atkal mēs gribētu tādu pragmatisku pieeju redzēt. Ja mums jārunā par vairāk kā 250 likumdošanas, saskaņošanas, likumdošanas aktu saskaņošanu, man liekas, ka pašlaik mums ir uh, jārunā par tādām jomām, kas uh, nav tikušas saskaņotas pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un šeit atkal mēs runājam par ļoti lielu darba daudzumu, bet mēs jau, protams, esam pārdomājuši, kā mēs šeit varētu vispragmatiskāk un vis, līdz, viselastīgāk strādāt. Paldies! Lielas paldies komisāram. Tagad uh, e, vidas komitejas uh, vārdā dodu vārdu komitejas vadītājiem Jolaininam. Lielas paldies priekšēdētājs kundze, komisāra kungs. Pašlaik e, uz šo brīdi Eiropas parlaments ir gaidījis ļoti ilgi. Mēs pašlaik esam vienādās pozīcijās ar padomi, lai mēs varētu kontrolēt e, tos likumdošanas aktus, kas ir deleģēti Eiropas komisijā. 2008. gadā bija pavisam 6000 šādu deleģētu aktu. Tas ir liels kalns ar dažādām normām, kas kļūst par sekundāriem likumdošanas aktiem. Tie tika pieņemti vecās komitoloģijas procedūras uh, veidā. Parlaments tika informēts, taču tas nebija kopējs lēma pieņēmējs. Ar Lisabonas līkumu mēs esam ieguvuši uh, Uh, kopu likumdošanas tiesības, līdz ar to mēs esam vienādā situācijā ar padomu, lai mēs varētu kontrolēt deleģētos likumdošanas aktus un to pieņemšanu. Līdz ar to mēs vēlamies šīs savas tiesības arī pilnībā izmantot. Tas nozīmē, komisāra kungs, ka tad, kad jūs uh, sakāt, ka ir vajadzīgas procedūras arī steidzamībai, tad mēs vēlamies, lai tiktu uh, Uh, pieņemtas attiecīgi noteikumi tā, lai mēs tiktu informēti pēc iespējas ātrāk, vienlaicīgi ar padomi. Liels paldies! Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā, un pirmais būs Koēl Jokungs. Lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Pirmām kārtām gribētu sveikt uh, Sajerkungu, par šo ārkārtīgi labi izstrādāto ziņojumu, ko viņš šokar ir iesniedzis. Lisabonas līgums, kā jau tika norādīts, ir palielinājis Eiropas parlamenta pilnvaras un ir uh, ievedis jaunas uh, normas, kas uh, palielinās parlamentāro kontroli, demokrātisko kontroli. Domāju, ka vajadzētu Sājeru kungu ne tikai sveikt, bet vajadzētu arī paust savu uh, prieku par to, ka uh, šī jaunā sistēma ir eh, pielikusi punktu komitoloģijas sistēmai, kas tik ilgi visu kavēja. Mēs tagad esam panākuši šo jauno pāntu Lisabonas līgumā, kurš, eh, kā Sajerkungs norādīja, šobrīd tagad var izskatīt dažādus jautājumus saistībā ar parlamenta tiesībām un prerogatīvām. Mums eh, ir iespēja dot komisijai zināmu elastību attiecībā uz ne leģislatīviem aktiem kuri nav pamata akti. Un tā tad mums ir iespējas, uh, plašāks iespējas lemt. Kā jau Lainenkungs norādīja, mēs uh, esam uz vienlīdzīgiem pamatiem ar padomi, mēs vairs neesam uzskatīti par mazāk svarīgiem. Gribētu runāt vēl par pāris aspektiem uh, šajā ziņojumā. Priekšnēdātājs kundze, doma, ka mēs varētu noraidīt jebkādus nosacījumus, kas uzliek papildus saistības likumdevējam kas ir pretējs uh, pantam 290, tādā gadījumā ieteikums dažādas informācijas un dokumentu nodošanai būtu jāapskata. Un tālāk. visas uh, lingvistiskās versijas, visi tulkojumi, tā tad ir jāiesniedz uh, pirms tam, pirms mēs varēsim sīkāk izskatīt šos dokumentus. Un uh, alianses. Lielas paldies sociālistu un demokrātu politiskās grupas uh, vārdā vajadzēja izteikties Rapkaikungam, viņš vēl nav ieradies, līdz ar to dodu vārdu Lichtenbergers kundzei, kas izteiksies zaļo vārdā. Divas minūtes. Lielas paldies! Šie bieži parāka zemo novērtētie struktūrālajie jautājumi, jautājumi, kas ir saistīti um, par attiecībām šajās institūciju trīsstūrī, ir izcili apskatīti Saira kunga ziņojumā. Tas ir ļoti labs kopsavilkums par šiem jautājumiem, arī sadarbība ar viņu bija ļoti laba, par to es vēlētos viņam sirsnīgi pateikties. Saskaņā ar Lisabonas līkumu ir radušās jaunas attiecības. Šīs jaunās attiecības nedrīkst atkal pa aizmuguras durvīm vienkārši izslaucīt ārā. Tas ir centrālais jautājums, par ko šeit ir runa. Būtība šim jautājumam ir šāda ir jānodrošina vienādas tiesības padomei un Eiropas parlamentam, arī attiecībā uz deleģētajiem aktiem bija jānodrošina, lai procedūrā tas būtu iespējami, lai to būtu iespējami realizēt un lai šīs tiesības arī tiktu garantētas. Šie bija mums centrālie jautājumi. Mums vajadzēja nodrošināt, lai tiktu radīti nosacījumi, lai šie nosacījumi būtu skaidri, reāli un lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk un vajadzīgajā laikā iegūt sev vajadzīgos dokumentus, lai mēs varētu pieņemt lēmumus. Tāpat arī tā lai nebūtu tāda vispārēja sapratne pār konkrētiem jautājumiem, bet lai mūsu vienošanās būtu fiksēta, lai šī vienošanās nebūtu pakļauta politiskai patvaļai vai politiskai darba kārtībai. Līdz ar to mums ir vajadzīgi skaidri, strikti noteikumi, ar kuriem mēs varētu Eiropas parlamenta tiesības reāli aizsargāt. Tā nebūtu tikai tāda uh, teorētiska parlamenta tiesību atzīšana. Liels paldies par labo sadarbību, un es ceru, ka to mēs arī panāksim. Liels paldies, runātāji tiek pārtraukti, jo viņas uzstāšanās laiks ir beidzies. Eh, konservatīvo un reformatoru grupas runātājs arī nav klāt, līdz ar to eh, došu vārdu brīvības un demokrātijas grupai, kurā, kuras vārdā izteiksies Dārtmus. Divarpus minūtes. Paldies. Uh, uh, referents ļoti pareizi atsaucas uz demokrātisko deficītu. Š šajā elitārijā sistēmā trūkst uh, demokrātiskās kontrolas, un pēc uh, Lisabonas līguma pieņemšanas šis demokrātijas trūkums tikai palielināsies. Un mani šokē tas, ka uh, referents, neskatoties savu daļrunību, 290. pantu uzskata par risinājumu. Mūsu interpretācija šim 290. pantam ir tāda, ka tas komisijai dod iespēju papildināt vai grozīt tiesību aktus Šāda iespēja rada ļoti tālējošas sekas un ir atvērta praktiski jebkādām neierobežotām interpretācijām. Mēs uzstājam, ka drošības pasākumi pret neatbilstošu pilnvaru deleģēšanas izmantošanu, tātad šādi pretpasākumi ir nepietiekami, un referents uh, varbūt varēs uh, komentēt, kāpēc šādi pasākumi ir tik nepietiekami. Tādējādi mēs nonākam pie vēl tālākas un spēcīgākas ievēlēto pārstāvi pilnvars nodošanu neievēlētiem uh, pārstāvjiem, tātad komisijai. Mēs vienmēr esam uzstājuši un turpinam uzstāt, ka Lisabonas līgums nav pilnīgs, tam trūkst uh, demokrātiskas leģitimitātes, tīpaši tāpēc, ka referendums apvienotajā karalistē tika solīts, to solīja trīs uh, politiskās partijas, un uh, neviena no tām šo solījumu tā arī nepildīja. Līdz ar to šis pants, 290. pants, ir uh, šī nelegālā Lisabonas līguma rezultāts, un tas, uh, kā es teicu, pastiprina demokrātisko deficītu, un uh, es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc, un tāpēc es gribu būt pret šo ziņojumu. Lielas paldies! Pie politiskajām grupām nepieskaitītie deputāti. Viņu vārdā izteiksies Hans Pērtiets Mārtiņš. Divar pus minūtes. Lies paldies! Kā kaismīgs eh, proeiropietis es biju pret Lisbonas līgumu, jo es eh, eh, uzskatīju, ka tas padara iespējams šādus komentārus, ko es tikko dzirdēju. Šeit nav runa par skaidrību un viennozīmību. Ar to netiek radīta šī skaidrība, ko mēs vēlējāmies panākt, un um, nākamās paudzes to tikai nožēlos. Uh, taču esmu arī realists, un es domāju, ka mums tagad ir jāsadzīvo ar šo līgumu. Tieši tāpēc es domāju, ka pilnīgi skaidri ir jānosaka, ka šis 290. pants pieļauj vairākas interpretācijas. Šeit ir runa par padomi, kā arī par parlamentu, kur ir neatkarīgi likumdevēji. Tieši tāpēc mums ir jāatcerās pie jebkuras izdevības par šo pāntu. Taču tas, ko teica Laininkungs, arī ir taisnība. Mums ir runa par tūkstošiem um, likumdošanas aktu, kas atrodas tādā kā pelēkajā zonā, kur nav īsti izpratnes, kas ar tiem notiek. Līdz ar to tieši pret Eiropieši, Eiropas uh, projekta pretinieki, tie, kas vēlas rīkoties mums pretī, bieži vien arī lej šo ūdeni uz dzirnavām. Tas ir saistīts arī ar cauradzamību. Uh, Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Tas ir eh, pieminēts arī desmitajā punktā, kur ir runa arī par dokumentu publiskošanas prasībām. Kolēģi, daudzi no mums vien zina brīv, brīvības informācijas eh, likumu e Amerikas Savienotajās valstīs. Varbūt mēs varētu vienkārši nokopēt un eh, pārlikt Eiropas Savienības tiesībās. Mums ir jādomā par to, ka daudzi dokumenti bieži vien netiek mums nogādāti pietiekami ātri. Mums vajadzētu ielikt to likumdošanas aktos, tā lai mēs varētu patiešām atsaukties uz šīm mūsu tiesībām. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu arī konstruktīvi rīkoties, mums ir jādomā pār demokrātijas revolucionizēšanu. Lielas paldies! Neviens kolēģis nav pieteicies brīvā mikrofona procedūrai. Tikā kundze ir pieteikusies, dod jums vārdu vienu minūti. Nav ieslēgts mikrofons. Mikrofon auf 721. Jā. Nav ieslēgts mikrofons runātājai. Domnule komisār. Lielas paldies priekšēdētās kundzei. Komisāra kungs. Par deleģēšanu es vēlētos teikt, ka Lisabonas līgums patiešām ir ieviesis daudz jauna. 290. pāns atsaucas uz šiem jaunumiem. Deleģētie akti ir vispārīgi akti, kas runā par likumdošanas akta nesvarīgām detaļām. Līdz ar to mandāts var tikt nodots komisijai. Praksē tas nozīmēs to, ka komisijai tiek piešķirts mandāts, pilnvaras rīkoties, tiks noteikts arī minimālais termiņš rīcībai, tiks skaidri noteikts arī, kādi ir termiņi likumdošanas akta atsaukšanai. Parlaments un padome var kontrolēt uh, deleģēto aktu pieņemšanu. Deleģētie akti ir jāpublisko un uh, ir noteikts arī laika termiņš, kur laikā parlaments un padomē var izteikt savus iebildumus. Tas ir, viss ir paredzēts lielākas caurdzamības ieviešanai, bet eh, lielāka caurdzamība ir vajadzīga arī deleģēto aktu izstrādāšanā. Vairāk neviens deputāts nav pieteicies brīvā mikrofona procedūrai, līdz ar to dodu vārdu komisāram Šēvkovičam. Ceru, ka izrunāju pareizi viņa uzvārdu. Uh... Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es gribēju atbildēt uz eh, deputāta komentāriem. Es pilnībā piekrītu Lainena kungam par to, ka Lisabonas eh, līgums radīja būtiskas izmaiņas. Mēs to pilnībā izprotam, un mēs izmantosim šo procedūru eh, pilnībā ievērojot likumdevēja vēlmes un tiesības. Tas ir būtiski svarīgi mūsu turpmākai sadarbībai un attiecībām. Runājot par ārkārtas procedūrām, es gribēju jums visiem teikt, ka mēs izmantošam šo procedūru tikai ārkārtas izņēmumu gadījumos, jo mēs zinām, ka ja mēs šo te instrumentu izmantosim nepareizi, tad mūsu attiecības būs ārkārtīgi sarežģītas, un mēs, protams, to nevēlamies. Par Kaiolo un Liktenbergers kundas komentāriem. Uh, mēs darīsim visu, lai garantētu un nodrošinātu saulēcīgu tulkojumu eh, tajā pašā laikā, kad šos tulkojumus saņem padome. Mēs zinām, ka Lisabonas līgums ievieš šo ārkārtīgi svarīgo izmaiņu un eh, jānodrošina tāpēc ir tas, ka Eiropas parlaments ir vienādā situācijā ar padomi. Runājot par jauno sadarbības veidu, uh, vai kā parlaments piedalīsies e, deleģēto likumdošanas aktu sagatavošanā, tad jūs noteikti redzēsiet, ka šīs te attiecības mums tiks iekļautas jaunajā ietvaru līgumā, par kur mēs vēl pašlaik diskutējam ar parlamentu un komiteju, komisiju. Par Mārtiņu kungu komentāru par, neie, komentāru par neierobežotajām pilnvarām. Man liekas, ka šeit īsti nav tāds gadījums. Uh, jo jūs, kā likumdevējs, nolemsiet, vai šīs te pilnvaras deleģēt komisijai vai nē. Un jums, kā likumdevējiem, būs arī iespēja atsaukt šīs te pilnvaras vai arī iebilst pret komisijas priekšlikumiem. Un tieši tāpēc es nevaru uh, pieņemt to, ka mēs šeit runājam par kaut kādu pelēko zonu, jo likumdevēja pilnvars tur ir pilnīgi konkrēti norādīts. Paldies! Lielas paldies komisāram. Tagad dodu vārdu vēlreiz vārdu referendam Sajerkungam. Lielas paldies priekšēdētāji. Paldies arī visiem kolēģiem par diskusijām. Paldies arī komitejām par sadarbību. Īpaši es vēlētos uh, izcelt vides komiteju, jo tā man palīdzēja paveikt daudzus uzdevumus. Jebkurā gadījumā es uh, vēlētos pateikties arī par sadarbību ar politiskajām grupām, bet uh, ir jāatcerās, ka šeit ir radusies cīņa starp uh, padomi un komisiju. Ir jāatcerās, ka šeit ir runa par mūsu tiesībām, un galvenais mūsu uzdevums ir skaidri noteikt mūsu tiesības. To ir daudz vienkāršāk izdarīt, ja kolēģi arī no citām politiskajām grupām un no citām komitejām mums piekrīt. Tādējādi mēs varam uh, vienbalsīgi paust mūsu viedokli un mēs varam arī īstenot mūsu tiesības. Ir patiešām jauki dzirdēt, ka komisārs runāja par vispārējās saskaņošanas pātrināšanu. Šeit uh, galvenokārt runa ir par to, ka jomās, kur notiek šāda papildināšana, kur agrāk koplējuma procedūra netika piemērota, uh, To jau pieminēja daudzi kolēģi. Ir jāatcerās, ka ir jānodrošina piekļuve dokumentiem. To vajadzētu iekļaut starpiestāžu nolīgumā, taču mums ir jāatcerās arī par konsultācijām, kas notiek padomē. Ja runa par mūsu tiesību papildināšanu, tad ir jāatcerās, godējumie kolēģi, ka likumdošanas aktos viss ir uzrakstīts. Galu galā ir skaidri noteikts, ka mūsu tiesības tiek papildinātas, nevis ierobežotas. Pieklājības dēļ agrāk parlaments tika uzklausīts, taču tagad parlaments var paust savus iebildumus. Mēs eh, varam atteikt likumdošanas akta pieņemšanu pilnībā to neargumentējot. Uh, Tas nozīmē, ka mūsu tiesības ir ļoti plašas. Es to nevaru interpretēt savādāk. Tas tās ir tikai un vienīgi mūsu pilnvaru papildināšana, un es ceru, ka mēs varēsim arī to īstenot dzīvē. Lielas paldies, līdz ar to debatas ir beigušās, un balsojums notiks nākamajā plenārsesijā, tātad Briselē. Godāmie kolēģi, līdz ar to mēs varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, un Tas ir jautājums komisijai par aviācijas drošību un par avio pārvadātāju melno sarakstu.